Dāmas un kungi, es paziņoju sēdi par atklātu, un sekretariāts man ziņo, ka man jums ir jāziņo par to, ka šī. Eh, sēde tiek eh, translēta tieši, tāpēc es jums to daru zinām, eh, neatkarīgi no tā, ka mūsu uzvedība šajā komitē vienmēr ir bijusi nevainojama. Es paziņoju, ka sanāksmes mērķis ir vienīgi un tikai un ekskluzīvi priekšsēdētāju un vicepriekšsēdētāju ievēlēšana ekonomikas un monetāro lietu komitejā saskaņā ar to, kas ir norādīts 191. reglamenta pantā. Ja es pareizi saprotu, man ir jāuzdod jāuzdod jautājums, vai ir kāda kandidatūra. Mr. Klint, please. Klinta kungs, lūdzu. Mikro. Tā kā es līdz šim esmu bijis koordinators liberāļu grupā, monetāro lietu komiteja, tad vēlos pieteikt kandidātu Šerina Bola, mana kolēģi no Lielbritānijas, viņa varētu kļūt par šīs komitejas priekšsādātāja un ļoti jauka viņa arī piekrit kandidēt. Paldies, Klinta kungs. Vai ir vēl kāda kandidatūra šim amatam? Šajā gadījumā mums ir tikai vienīgāk Šāronas Balsas kandidatūra, un viņa lūdz vārdu, ar lielu prieku es vārdu viņai dodu Šāronas Balsas kundze, jums ir vārds. Thank you, chair. Paldies, priekšstādātāji kungs. Es eh, vienmēr esmu vēlējusies eh, kaut ko pateikt, pirms jūs mani nozīmējat par šās komitejas priekšsēdi. Un vēlējos tikai pateikt, ka esmu patiesi laimīga par to, ka Alda grupa man izvirzīja priekšsēdētāju amatam. Es nopietni uztveru priekšsēdētāju amata pienākums un uzskatu, ka tā ir atbildība visu Eiropas iedzīvotāju priekšā caurskatāmības dēļ un tāpēc, ka šī ir ekon komiteja un mēs esam atbildīgi par monetāro dialogu ar centrālo banku, es e, vēlētos nākt klajā ar savu personīgo nostāju par eiro. Es vienmēr esmu iestājusies par kopīgo valūtu un par to, ka arī apvienotajai karalistē vajadzētu tai pievienoties. Jau pēdējos gados vairāki mani kolēģi pēdējā sasaukumā to ir pieminējuši un vēlējos to pateikt gan publiski un vēlējos to pateikt arī šajā fórumā. Vēl bez tam tā ir ALDE grupas nostāja, tā ir liberālo demokrāta nostāja apvienotajā karalistē, mums ir jābūt eiro. Es esmu ALDE grupas deputāte un es ļoti labi apzinos, ka šajā kontekstā man būs jāspēlē sava loma un arī tajā, kā ALDE uzskata uzraudzības funkciju par eiro. Un tomēr Ja jūs man izvirzīsiet, es darbošos konstruktīvi, godīgi un pārskatāmi sadarbošos šajā komitejā ar biroju un koordinatoriem. To es sagaidu no ikviena komitejas priekšsēdētāja. Īpaši tas attiecās uz monetāro, uz finanšu lietu un finanšu dialogu. Es saprotu, cik ārkārtīgi šis darbs ir svarīgs gan dalību valstīm, tām, kuras jau ir pievienojušās Eirozonai, gan tās, kuras to vēl izdarīs nākotnē. Paldies! Lieliskas ziņas, mums ir lieliska kandidāte, un viņa nāca klajā ar lielisku deklarāciju. Ja nebūtu šo lielisko kandidātu, tad es, eh, tāpēc es, eh, tad es aicinātu, un tagad es aicināšu ievēlēt šādu mūsu ar aklamāciju. Please, will you take the... Šaronas, eh, Šarona Balza, lūdzam jūs ieņemt priekšsēdētāju vietu. Right. Okay, thank, thank, thank. Paldies, paldies ikvienam. Tagad es esmu saņēmusi instrukcijas par to, kā rīkoties tālāk. Turpināsim priekšsēdētāju vietnieku ievēlēšanu un kandidātu izvirzīšanu. Lūdzu, izvirziet kandidātus no politiskajām grupām pirmajam priekšsēdētāju vietnieku postenim. Gothis kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu būt pirmais, kurš jūs apsveic pēc našanās e, eh, amatā un e, izteikt savu gandarību par jūsu, e, jūsu e, paziņojumiem. Kā iepriekšējais koordinators no Tautas partijas grupas, es piedāvāju viceprezidentā kandidatūru mūsu kolēģi Garsīm Argaļo, kurš šajā sēdeklī bija pirms jums. Paldies! Vai ir vēl kādas citas nominācijas pirmajam priekšsēdētāja vietnieku postenim? Izskatās, ka nav. Tāpēc mēs esam apstiprinājusi Margajo kunga ar aklamāciju. Ah, yes. Nāksiet sēdēt prezidijā? Jā, jūs staigājiet. Um, right, uh, now, uh, I... Vai ir kādas kandidatūras otrajam priekšsēdētāja vietnieku postenim? Es redzu Skinner kungs, Boils kundze, cienījumā priekšsēdētājs kundze. Es apsveicu jūs ar ievēlēšanu amatā, un jūs ļoti labi nosaucāt jūsu pienākumus. Un es tiešām ceru, ka jūs darbosieties tādā garā, kādu jūs šeit minējāt, un ka komiteja darbosies saskaņā ar noteikumiem. Otrā priekšsēdētāja vietnieka amatā es vēlētos izvirzīt Makartnija kungu, ārkārtīgi pieredzējusi politiķe, un es uzskatu, ka viņai būs iespējams savietot kopā iepriekšējo mandātu periodu ar mūsu darbu tagad. Otrā priekšsēdētāja vietnieka kandidāta. Um. Thank you. I... Paldies, saka priekšsēdētāji. Izskatās, ka citu kandidatūru nav un ar aklamāciju pas, pasludinam Makārtīs kundzi par otro priekšsēdētājas vietnieci. Right, whilst, uh, Arlīn, um... Alīna, lūdzu, nākiet uz prezidiju. Un tagad kandidatūras trešajam priekšsēdētāju vietnieka postenim. Gozes kundze. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es piedāvāju kā trešo vicepriekšsēdētāju Stolo Žana kungu. Uh, Paldies! Izskatās, ka citu nomināciju nav, līdz ar to Stalžana kungu ar aklamāciju esam apstiprinājuši par trešo priekšsēdētāju vietnieku. Uh, Lūdzu, ieņemiet vietu prezidijā. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Es nezinu, vai tā ir problēma tulkojumā, taču. Uh, šīs, šī ir ievēlēšana un nevis izvirzīšana. Es eh, eh, saprotu, mēs, mēs strādājam pēc dekantu likumiem, bet šīs, šī ir ievēlēšana un nevis izvirzīšana vai iecelšana. Es eh, esmu pārliecināta, ka tiešām mums ir izvirzīšana un pēc tam mēs vēlamies dzirdēt par citiem kandidātiem. Tātad pirms kandidatūras ir izvirzīšana. Varbūt tiešām tā bija tulkošanas vaina. Tātad vispirms ir izvirzīšana, ko mēs vēlētos ievēlēt ceturtā priekšsēdētāja vietnieka amatā. Skinnerkungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man atkal ir tas gods izvirzīt Edgvārdu Šakluna kungu, kas ir Maltas delegāts no sociāldemokrātu grupas. Kolēģis ir ļoti kvalificēts, kā jau jūs varētu sagaidīt mūsu delegācijas kandidātam. Viņš ir vairāk, viņš ir monetārās politikas eh, komitejas deputāts iepriekšējā sasaukumā, un esmu pārliecināts, ka viņš darbosies vienkārši lieliski. Vai ir vēl kādi, kur vēlētos izvirzīt kandidātu? Tādā gadījumā, saka Lūnas kungs, ir apstiprināts 4. priekšsēdētāja vietnieka amatā ar aklamāciju. Right. Um, have, uh... Līdz ar to man ir vairāki priekšsēdētāji paziņojumi. Nākamā mūsu komitejas sēde notiks 2. septembrī, tā ir trešdiena, no pulkstens 10. līdz 12.30 un pēc tam no 3 pēcpusdienā līdz 6.30. Un ar to pasludinu mūsu sēdi par slēgtu. Paldies visiem! Okay.